friends. Uh... Labrīt, dārgie draugi. Tūlīt sāksim balsošanas sesiju. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Thank you. Uh... Lies paldies. Sāksim sanāksmi. Un to mēs uh, darīsim kopā Nodarbinātības un kultūras komiteja. Mums būs balsošanas sesija kopā, un mēs sāksim ar elektronisko balsojumu par, par ziņojumu par labākiem pakāpojumiem, prasmēm un kvalifikācijām Eiropasē. Tā ziņojam par Eiropasē. Par. Ā, tas ir elektroniskas balsojums, saka priekšādātāja. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai jūs visi nobalsojāt? Mēs pagarinām to, jo izskatās, ka kolēģi vēl mēģina atrast vietas un atrast savas balsošanas kartītes. Nu tagad. Beidzam balsot. Jā, tas bija eh, ļoti iespaidīgs rezultāts. Mēs pārējām pie vēlēšanām. Pie EP ekspertu ievēlēšanu. Varbūt es vēlētos kaut ko pateikt no kultūras komitejas puses, pirms mēs eh, pāriesim pie nodarbinātības komitejas. Tas arī mm, ļoti balsīgs, eh, eh, svarīgs balsojums un ļoti labs referentarbs. Tagad jums vārds. Jā, paldies, Marita. Es labprāt gribētu pateikties par labo sadarbību starp Nodarbinātības un kultūras komiteju Domāju, ka tas ir ļoti labs rezultāts, ko esam šajā trialogu sarunā sasnieguši. Es zinu, ka nevienmēr tas ir bijis uh, gluži vienkārši, tādēļ sirsnīgs paldies arī mūsu abiem referentiem kuri, manuprāt, ir veikuši labu darbu. Galvenokārt es gribētu arī pateikties mūsu abiem darbiniekiem sekretariātā. Sirsnieks paldies viņiem, Elodija Kamona un Anna Marija Riviera par uh, darbu sekretariātā. Manuprāt, viņi tiešām ļoti, viņas ļoti smagi strādājuši pie šī dokumentu kopuma, un viņām abām gribētu pateikt īpaši sirsnīgi paldies. Domāju, ka eh, viņas tiešām to ir nopelnījuši un sasnieguši labu rezultātu. Paldies eh, par eh, labo sadarbību starp abām komitejām, un ceru, ka tas būs arī tā turpmāk. Man kungs, eh, Malins kungs, esat, eh, Malino kungs, esat apmienāti rezultāti? Jā, mana kungs, lūdzu, jā, paldies. Eh, gribēju jūs iznīgi pateikties arī par labo sadarbību. Nu, nav jau tā parasti, nemaz vienmēr tā nav, ka abas komitejas tik veiksmīgi sadarbojas, kā mēs tagad to darījām. Eiropas būs labs instruments, kas panāks lielāku mobilitāti. Mēs parūpējamies par to, ka tos viss varēs tikt vienkāršots šāda procedūra. Uh, gribētu arī šeit sasniegt to, ka kompetences un prasmes tiks uh, daudz veiksmīgāk praksē īstenotas. Uh, un sirsnīgs paldies uh, par sadarbību, un mēs iestāstījām arī padomu un komisiju. Sākumā mums bija atšķirīgas nostājas, mēs tiešām ļoti veiksmīgi sadarbojāmies, varējām vienoties. Tas tiešām labs piemērs, ka dalībvalstīs ne tikai pašas var kaut ko darīt, bet tiešām Eiropas Savienībā var daudz ko panākt. Tā tad ir Eiropas pienotā vērtība. Eiropās ir labs piemērs tām. Tūkstoši paldies. Marinova kungs, tagad jums vārds. Paldies. Mēs, eh, protams, arī gribam teikt, vienmēr, ja sakam paldies sekretariātiem, bet šajā gadījumā tas bija daudz svarīgāk nekā parasti, tādēļ, ka dokumentu kopums bija ļoti sarežģīts. It īpaši par pacietību gribētu teikt eh, paldies eh, strādājot ar deputātiem. Un uh, es gribētu teikt paldies arī Mana kungam. Lielu paldies, ļoti priecīgs biju, kad varēju viņu sadarboties. Mēs arī uh, eh, alfabēta kārtībā arī bieži vien sanācām kopā, un uh, mēs uh, pierādījām, ka ne tikai mēs varam sēdēt pie viena kāda, bet arī strādāt kopā. Un kad būs, uh, protams, noteikti būs arī nākamā Eiropāsas pārstrādāšana, bet tas būtu daudz vienkāršāk. Daudz vienkārši nekā to varēja izdarīt šoreiz. Un eh, mēs, mums bija tāds ļoti grūts sākums tam visam. Un uh, ir veiksmīgas rezultāts, kas pierāda, ka ir iespējams panākt konsensu, pat tad, eh, ja darbs tiek uzsākts ar ļoti atšķirīgām nostājām starp parlamentu un padomi. Jā, paldies, un tad mēs varam pāriet pie pārējā balsošanas saraksta nodarbinātības komitejai. Tas ir aizklātais balsojums par EP ekspertu ievēlēšanu Eiropas izglītības eh, fondam.